atklāju sēdi. Uh, sēdi, kas tika pārtraukts 9. septembrī. Mēs atsākam tātad darbu. Sākumā man jums ir, diemžēl, jāinformē par to, ka ir mīris Egons Klepš, bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs no 92. līdz 94. gadam. Klepša kungs uh, lielāko daļu no savas darba dzīves eh, veltīja eh, Eiropas apvienošanai. Viņš eh, darbojās Eiropas parlamentā gandrīz divas desmitgadus. Es gribētu jūs tagad, lai jūs, jūs pieceltos un ievērot klusumu brīdi. Dziękuję Państwu. Thank you. Paldies. E, chciałem Państwa także poinformować, że księga. Es gribētu arī jūs informēt par to, ka ir e, pieejama līdzjūtība grāmata. Tātad tiem, kas vēlas ierakstīt savus piezīmes šajā līdzjūtību grāmatā, var to darīt. Kā jūs zināt, tad eh, virkne arotbiedrību ir formāli paziņojušas, ka tās gatavos, eh, tātad organizēs streiku šo ceturtdien, 23. septembrī. Un tas notiks šeit Francijā. Šis streiks ietekmēs eh, sabiedrisko transportu, un tas notiks sākot no trešdienas vakara, astoņos vakarā. 8. vakarā 22. septembrī tātad sāksies jau šis streiks, un mēs esam dzirdējuši arī, ka šis te streiks varētu tātad sākties jau trešdien, 8. vakarā. Priekšsēdētāja konference e, ir izlēmusi, ka parlaments turpinās savu darbu kā parasti, un šī sesija beigsies kā parasti pēc balsojumiem ceturtdiem. Gan gaisa satiksme, gan dzelzceļš noteikti cietīs no uh, šī streika, ieskaitot arī sabiedrisko transportu Strasbūrā, piemēram, autobusus un tramvajus. Uh, tātad šis uh, transports, uh, transports attieksme tiks pārtraukt un ir iespējams, ka nevarēs nodrošināt uh,